sākot ar 2010. gada 14. decembri. Un liberālā grupa tad mums ir uh, pieprasījusi uh, Johannes Cornelis von Bālens tiktu nominēts uh, starp parlamentārajā delegācijā uh, sakariem ar Afganistānu. Uh, Karla Haglunda vietā viņš nāks. Vai ir kādi komentāri? šobrīd tā neizskatās, tad uzskatāmies, ka šo nomināciju uzskatām eh, par izdarītu. Un eh, runājot par runātāju